Right, good afternoon, every... Labdien, dāmas un kungi. Ir desmit minūtes pār trījiem. Sāksim darbu. Sveicu jūs visus šeit. Pirmais darbkārtības punkts - darbkārtības pieņemšana. Ja komentāru nav, tad darbkārtība ir pieņemta. Otrakārt, priekšādātāju paziņojumu tādu nav no manas puses, tātad mēs varam uzreiz ķerties pie trešā darba kārtības punkta, kas ir viedokļu apmaiņa ar ārējās darbības dienestu par situāciju Maldīvu salās. Gribētu sveikt uh, Dītmāru Krisleru, kurš ir ārējā darbības dienesta Pakistāns, Afganistāns, Šrilakas un Maldīvu nodaļas vadītājs. Paldies, ka uh, atradāt laiku pie mums ierasties uh, pēc tik īsai laicīga pieprasījuma. Sabīna Lēzinga no GNL grupas, ja nemaldos, bija tā, kura ar mani sakontaktējās un uh, aicināja ielikt šo darbkārtības punktu mūsu darbkārtībā. Paldies viņai par šo ieteikumu. Es domāju, ka mēs visi varam piekrist, ka notikuma attīstība um, Maldīvu salās ir satraucoša, proti, ka politiskai opozīcijai neļauj izteikties, proti, uh, um, arī uh, ir um, radikalizācija sabiedrībā, daudzi cilvēki pievienojas ISIS, un ir arī samazinājies respekts attiecībā uz pamattiesībām un brīvībām. Un pavisam nesen fanātiķi nogalināja liberālo blogeri Jamīnu Rašīdu, kurš rakstīja par uh, reliģisko ekstrēmistu ietekmi uz valsti un valsts attīstību. Un tagad došu vārdu jums, Krislēr kungs, lai jūs varētu mums sniegt īsu pārskatu pār situāciju Maldīvu salās. Un tad uh, mums būs iespēja diskutēt uh, ar Krislēr kungu. Ja jums tas ir pieņemami, uh, tad mēs tā varam darīt, un mums ir uh, laiks līdz pusčetriem. Tas nav ilgi, tāpēc lūdzu pēc iespējas īsāk. Paldies, priekšsādātāji! Es tiešām augstu novērtēju to, ka man ir šī iespēja uh, apmainīties uh, ar uh, jums uh, viedokļiem par situāciju Maldīvu salās. Sākumā gribētu pateikt, ka 2008. gadā Maldīvu salas uh, pārgāja no autoritāra režīma uz demokrātisku sistēmu un bija daudz partiju sistēmas vēlēšanas. Un tomēr kopš eh, prezidenta Jamēna valdības uh, nākšanas pie vārds 2013. gadā politiskā un cilvēktiesību situācija valstī uh, rada mums bažas. Mēs nosodām to, ka daudzi uh, opozīcijas līderi ir vai nu cietumā, vai viņu kustība ir ierobežota, un Tas ir galvenokārt tāpēc, ka 2015. gadā tika pieņemts pretterorisma likums. Ir arī uh, vārdu un pulcēšanās brīvības ierobežojumi, kas mūs satrauc, un žurnālisti un plašsaziņas līdzekļi saskaras ar uh, iebiedēšanu. Un ir arī Maldīvās augstākās tiesas spriedums, uh, ar kuru uh, saskaņā tiesai būs eh, tiesības lemt par parlamentu lēmumu leģitimitāti, un tādējādi tiek ierobežota parlamenta loma, un būtībā tiek pārņemtas arī daļa no parlamenta pilnvarām. Vēl viens eh, satraukumā punkts ir de facto moratorijas attiecībā uz nāves sodu, kuru uztur spēkā um, valdība, un tomēr nesenā, tad tagadējā valdība uh, Uh, sāk runāt par to, ka varētu atsākt uh, nāvsodu izpildes. Runājot par dzimumu līdztiesību, mēs uh, atzīstam, ka valdība ir veikusi pasākumus, lai uzlabotu institucionālo un politikas ietvaru, un tomēr ir plaša vardarbība, kuru piedzīvo sievietes runājot par terorismu un vardarbīgo ekstrēmismu, un tā ir prioritāte valdībai. Eh, tika iesniegts grozījums terorisma likumam, kas tika pieņēmts 2015. gadā, lai kriminalizētu centienus pievienoties vai finansēt terorisma aktivitātes. Ņemot vērā, cik daudz turistu no Eiropas ceļo uz Maldīvu salām, gandrīz pusmiljons katru gadu, Eiropas Savienība ļoti vēl sadarboties ar Maldīvu salām šajā jomā. Priekšsādātāja kungs, jūs jau minējāt uh, šo te brutālo nogalināšanas gadījumu, kad tika nogalināts e, Džamīns Rašīts 2017. E, gada aprīlī. Viņš bija blogers un cilvēktiesība aktīvists. Viņš patiesībā jau bija saņēmis nāves draudus par saviem satēriskajiem komentāriem, par sociālpolitiskiem jautājumiem un arī uh, par to, ka viņš aizstāvēja sekulārismu. Patiesībā Maldīvu policija nesen ir arestējusi septiņus aizdomās turētos, kuri varētu būt piedalījušies šajā noziegumā. Visi šie minētie jautājumi un vēl uh, dažas citas lietas tika uh, apspriestas trešajā igadējā Maldīva un Eiropas Savienības cilvēktiesību dialogā, kas uh, notika 2017. gada 23. maijā. Maldievu salas vairs uh, nebauda divpusējo ES uh, eh, attīstības palīdzību un Eiropas Savienība nav arī vairs pārstāvāt Maldīvu salās, bet mēs uzskatām, ka šeit ir dialogu un sadarbības iespējas ar Maldīvu valdību un es gribētu uzskaitīt eh, šīs iespējas no mūsu skatu punktu. Pirmkārt, Eiropas Savienībai vajadzētu izmantot savu ietekmi, lai uh, izdarītu spiedienu uz Maldīvu valdību, lai tā labāk uh, izvērtētu radikalizācijas draudus uz uh, uh salas. Eiropas Savienība varētu palīdzēt pretterorismu centram, veidojot uh, kapacitāti, lai um, cīnītos pret uh, vardarbīgo ekstrēmismu. Uh, Mēs arī atbalstām to, ka ir paredzēta pretterorismu konference Maldīvu salās pirms šī gada beigām. Un eh, Žils de Kerkove, Eiropas Savienības pretterorismu koordinators, arī būs ielūgts uz šo konferenci. Eiropas Savienībai vajadzētu arī prasīt eh, vēlēšanu likuma reformas. Uh, Un vajadzētu arī ņemt vērā iepriekšējo Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misiju secinājumus un nodrošināt, lai nākamās vēlēšanas būtu caurskatāmas un iesaistošas. 2018. Um, gadā ir paredzēts prezidenta vēlēšanas, un Eiropas Savienība vēlas nosūtīt novērotājus. Maldīvu valdība ir arī ielūgusi Eiropas Savienību, lai veiktu vidusposma izvērtējumu. Uh, kas būtu kā pēcdarbs 2013. gada prezidenta vēlēšanām, kur arī Eiropas Savienība bija novērotājs un eh, veica savus eh, ieteikumus. Būtu jāuzlabo arī cilvēktiesību standarti saskaņā ar starptautiskajām normām, jo īpaši runājot par vārdu un pulcēšanās brīvību, un ir jānodrošina, lai opozīcijai un pilsoniskās sabiedrības organizācijām būtu iespēja darboties. Uh, Eiropas Savienībai vajadzētu arī uzsvērt eh, Maldīvu valdībai to, cik ir svarīgs tiesiskums, tiesu neatkarība un vāras dalījums. Priekšsādātāja kungs Maldību valdība vēlas strādāt ar Eiropas Savienotību, lai īstenotu eh, virkni ieteikumu, Um, tā būtu tāda tieslota ekspertu misija, kur Eiropas Savienība finansēja 2016. gadā. Tātad šos ieteikumus no šīs misijas tā vēlas ieviest. Misijas uzdevums bija raudzīties, kā varētu reformēt uh, tieslietu ietvaru un arī tiesu praksi. Vēl viena uh, otrā ekspertu misija varētu arī sniegt ieteikumus Maldīvu ģenerālprokuroram um, Eiropas Savienībai vajadzētu arī aicināt um, uzturēt spēkā nāvsodu moratoriju, jo tas varētu būt solis ceļā uz nāvsodu atcelšanu. Eiropas Savienībai vajadzētu veicināt uh, sieviešu politisko pārstāvniecību un ekonomisko iespēju paplašināšanu, sieviešu tiesības uh, un pārtraukt vārdarbību pret sievietēm. Un visbeidzot, Eiropas Savienībai vajadzētu turpināt aktīvi strādāt ar Maldīvu iestādēm pie klimatu pārmaiņu jautājumiem, uh, un tur ir iekļauti jau arī sadarbības starptautiskajos fórumos un ilgtermiņa stratēģiju pieņemšanas, uh, lai attīstītu um, ilgspējīgu attīstību um, balstoties atjaunīgiem enerģijām. Jūs zināt, ka Maldīvu salas vada uh, mazo salu aliansi, un tas ir tāds svarīgs piemērs, kādu pozitīvu lomu Maldīvu salas var spēlēt starptautiskajā kopienā. Un visbeidzot, eh, Eiropas Savienība sadarbojas ar Maldīvu salām arī attiecībā uz eh, nelegālo zveju. Noslēgumā, priekšādātāja kungs, es uzskatu, ka Maldīvu salas kā a, jauna demokrātija saskarsies joprojām ar izaicinājumiem. Eiropas Savienība var palīdzēt Maldīvu salām tikt galā ar šiem izaicinājumiem. Tā kā nav formāls ietver nosacī, nu, nolīgums ar a, Maldīvu salām, mēs aicinām veidot plašāku um, politisko dialogu, mēs vēlamies uh, padziļināt mūsu uh, attiecības ar Maldīvu salām, un mēs vēlamies viņiem palīdzēt uh, novērst trūkumus tā vietā, lai uz tiem vienkārši norādītu. Paldies, uh, Kristler kungs, par jūsu uh, teikto. Mums ir četri kolēģi, kas vēlas izteikties. Danžāna kungs, Pancērī kungs, Lēzings kundze un Lamberta kundze. Es vairāk vārdu nedošu, lai mums ir uh, viena jautājuma vai paziņojuma kārta, un tad uzklausīsim uh, um, Krislāru kungu, uh, lai viņš uh, izsaka atbildes. Paldies, priekšsēdētājs. Es izteikšos nevis savā, bet deputātu Kukānu vārdā, kurš vadīja 14. gada novērošanas misiju vēlēšanām un vēlējās uzstāties šodien, es nolasīšu viņa paziņojumu. Esmu aktīvi sekojis Maldīvu notikumu, eh, notikumiem, sko, vēlēšanu sākuma un esmu iecerējis vadīt vēlēšanu novērošanas misiju šogad. Esmu gandarīts, ka šai misijai ir piešķirta zaļā gaisma. Ir ļoti nozīmīgi veidot konstruktīvu dialogu eh, eh, daudzos jautājumos un vēl jo svarīgāk ir tas, ka 18. gadā Maldīvas salās notiek nākošās vēlēšanas, un es uzskatu, ka mums ir nozīmīga cieša sadarbība. Kopš 15. gada mēs saskaramies ar sarežģītu situāciju, lai īstenotu vairākas pamatbrīvības tādas kā biedrošanās un vārdu brīvība. Un opozīcijai ir jādod iespēja iztenot savu mandātu, kas ir būtiski valsts demokrātiskai funkcionēšanai. Mums ir cieši jāsako notikuma attīstībai šajā jomā. Mēdīju brīvība valstī ir problemātiska, tāpat arī mēs esam saskārušies ar žurnālistu ieviediešanu. Šī gada sākumā mēs saskārāmies ar traģisko blogeru Rašida nāvi un citiem atgadījumiem, tāpēc mums ir saulaicīgi jāpievērš uzmanību stāvoklim. Paldies, Arno eh, Danžānam, nākošais runātājs, deputāts Pancērī, paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies, eh, kolēģi. Es vēlējos pasvītrot to, kā valdība atjauno nāvis sodu, kam tika izsludināts moratorijas. Mums ir jābūt nepiekāpīgiem. Aprīlī tika ziņots, ka valdība ir iecerījusi atjaunot nāvis sodu izpildi, tiek eh, paredzēts nāvis sods notiesātajiem, to starp nepilngadīgajiem, un viena ceturtā daļa notiesāto gaida nāvi. Uh, eh, soda izpildi. Mums ir jārīkojas šajā sakarā, un es aicinu jūs ņemt vērā vēstījumu, ko esam sagatavojuši. Ir jāveic sensibilizācijas kampaņa to cilvēku vidū, kuri iecerējuši apmeklēt Maldivas salas. Es domāju, ka tas būtu nozīmīgi, panā, lai varētu panākt to, ka Maldivu lēmējas tādas rīkos. Paldies, deputāta Lozinga. Jā, Finda. Jā, paldies attiecībā uz. Var runāt vāciski, jā? Ja? Attiecībā uz uh, tālāko demokrātisko attīstību vai demokrātiskāko attīstību pēc sarunas, kas man bija ar dažiem opozīcijas pārstāvjiem, uh, man šķiet īpaši svarīgi novērst uh, to, lai uh, līdz nākamajām vēlēšanām, protams, arī pēc tam, bet šis brīdis pirms vēlēšanām ir īpaši aktuāls, lai vēl vairāk opozīcijas politiķu tiktu izslēgti no priekšvēlēšana cīņām, jo ja vēl vairāk nonāks cietumos vai tiks nogalināti, tad mēs varam aizstāvīt mums šo vēlēšanu novērošanas misiju, jo vēlēšanas noritēs mierīgi, jo vairs nebūs um, opozīcijas. Tātad vai kaut kā to var ietekmēt? Uh, Un šis te apraksts to aprakstīt kā preses brīvības trūkumu, man tas šķiet pārāk maigs formulējums. Šis jautājums, kā tagad nodrošināt šo te līdzsvaru starp kontaktu saglabāšanu un spiegvienu izdarīšanu, tas diplomātiski vienmēr ir ļoti sarežģīti, kādu ceļu tur būtu vislabāk izvēlēties. Un tad vēl par terorismu jautājumu. Jūs uh, vienreiz teicāt, ka uh, vē, valdība liekot lielu uzsvaru uz terorismu apkarošanu. Tur es uzdod jautājumu, ko tad valdība saprot ar terorismu, jo to nevienmēr definējam um, vienādi. Piemēram, Erdogan kungs arī arotbiedrība aktivitātes definē kā terorismu, un tad šie cilvēki nonāk cietumā. Tātad, uh, ja es redzu, ka neno vienas eh, arābu valsts uz iedzīvotāju nenāk tik daudz ISIS eh, algotņu vai eh, savērvēto kā no Maldīvu salām, tad varbūt, ka tas īsti nesaskan ar to, kā tas tiek ap, apz, tātad, apzīmēts, vai nu valdība efektīvi nedarbojas, vai nu nav taisnība to, kas tiek ziņots. Tātad, ko mēs tur varētu darīt? Un tad vēl vienreiz jautājums. Uh, par to, vai mums vajadzētu censties, uh, tas vairāk kolēģiem, censties sastādīt parlamentā jaunu uh, rezolūciju, jo kopš pagājušā gada situācija ir stipri mainījusies. Paldies. Paldies, Lēzīgas kundze, un tagad uh, Lamberts Grunze no Zaļo grupas lūdzu. Okay, thank you. I wasn't... Paldies. Es, es šeit esmu kā delegācijas vadītāja. Uh, kas uh, ietver Maldīvu salas. Un viena lieta par rezolūciju. Ja mēs pieņemsim rezolūciju, tad mums ir jābūt pārliecinātie, ka tai būs kaut kāda ietekme. Es nedomāju, ka tas tā būs, ņemot vērā kāda ietekme iepriekšējām rezolūcijām. Bet mani interesē tas, kā uh, Eiropas Savienība attīst savas attiecības ar Maldīvu salām un vai tas ir sarežģīti, jo mums ir uh, kontakti no mūsu pārstāvniecības Šrilankā, no mūsu vēstniecības, un uh, bieži vien mēs zinām, ka daudzreiz vēstniekiem ir ļoti grūti strādāt šādā veidā um, ar, no kaimiņu valstīm, jo viņiem ir jātaisno katrs brauciens uz turien. Tātad vai jūs uzskatāt, ka attīstīt uh, attiecības uh, uh, vai šīs problēmas ir saistītas ar uh, Maldīvu salām vai ar tieši šo valdību. Paldies, Džīna Lamberta. Četri kolēģi izteicās, četri jautājumi, un tagad mēs labprāt uzklausītu jūsu atbildes. Lūdzu. Liels paldies, paldies par interesantiem jautājumiem. Mēs atbalstām Kukāna uh, kunga. Uh, misiju, kas ir paredzēta septembrī, ja nemaldos. Mēs uh, uzturam ciešus kontaktus uh, ar viņu un atbalstīsim šo braucienu. Es pilnībā atbalstu to, ko Kukāna kungs teica. Es domāju, ka šeit mēs strādājam roku rokā ar viņu. Par nāvis sodu. Es arī gribētu piekrist, ka mums ir jābūt spēcīgākai pozīcijai attiecībā uz šo jautājumu. Jo valdība jau kādu laiku, kā lai saka, sniedz šos te publiskos paziņojumus par to, ka viņi labprāt atsāktu um, nāvsodu izpildes. Tas vēl nav īstenojies, bet mums ir jāieņem spēcīgāk nostāja šajā jautājumā. Protams, tas tika apspriests, tas bija ļoti prioritārs jautājums, kad mūsu misiju vadītāji apmeklēja Maldīvas pagājušajā mēnesī. Tas bija ļoti aktuāls jautājums tur un ļoti spēcīgs vēstījums tika raidīts valdībai attiecībā uz Eiropas Savienības principiālo nāvsotu piemērošanas noraidījumu. Man tas šķita interesanti un es arī norādīšu citiem uz šo tā ideju, ka uh, turistiem varētu sniegt informāciju par šo jautājumu. Tas, protams, ir uh, kaut kas tāds, uh, par ko mums ir jāsāk domāt, kā mēs uh, to varētu darīt. Tā ir. Un tas ir atbildot Lēzings kundzei, ka dialogs ar opozīciju uh, ir sarežģīts, bet tas notiek. Notiek dialogs ar opozīciju, ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Mēs saņemam ziņojumus par to, cik sarežģīti viņiem ir eh, darboties. Un ir sarežģīti no vienas puses eh, iedrošināt valdību, eh, radīt uh, vienlīdzīgas spēles noteikumus visiem, jo tajā pašā laikā ir eh, šī te, te apzinātā politika, eh, vai vismaz zinām elementi, kurus īsteno valdība, un kā jau es un citi minēju, lai uh, eliminētu opozīcijas elementus, proti, lai viņi nevarētu piedalīties uh, nākamajās vēlēšanās. Es domāju, ka mūsu dialogā mums patiešām ir e, jābūt ļoti uzstājīgiem attiecībā uz šo jautājumu, attiecībā uz to, ko mēs sagaidām attiecībā uz nākamajām vēlēšanām, kuras ir paredzētas nākamgad, ja nekas nemainīsies. Terorisms patiešām ir e, prioritārs darba kārtības jautājums valdībai, valdības politikās, bet mēs arī prasām valdībai sniegt mums labāku definīciju, ko viņi ar to saprot, kas ir teroristu viņu skatījumā saskaņā ar viņu definīcijām. Piemēram, mēs gribētu saņemt eh, sarakstu ar uh, cilvēkiem, uh, kuri viņuprāt piedar pie terora organizācijām, terora grupām. Kas tad uh, padara kādu Maldīvu pilsoni par teroristu. Šādu sarakstu mēs vēlamies saņemt. Tas nav pilnīgi skaidrs, un tāpēc ar šo plašo definīciju šo likumu var piemērot ļoti dažādās situācijās. Džina Lamberts uh, prasīja um, par, um, viņa teica, runāja tātad par to, uh, Eh, kas ir arī mūsu dilēma attiecībā uz to, kā attīstīt efektīvas politiskās attiecības ar Maldīvu salām. Kā jau es teicu, mēs uh, neesam pārstāvēti um, ehm, Maldīvu salās, uh, mēs tomēr iesaistāmies sarunās, bet dialogs nav tāds regulārs. Mēs uh, labprāt gribētu, lai uh, mums būtu tāda pastāvīga pārstāvniecība uz vietas, lai varētu vislabāk atbildēt uz eh, dažādiem izaicinājumiem, kas mums ir ar, ar Maldīvu salām, bet jūs zināt, ka eh, budžeta ierobežojumu dēļ šobrīd tas nav realistiski. Un par Saudārābiju. Um, pilnīgi noteikti attīstās attiecības. Uh, Tas ir balstīts arī uz uh, tādu kā kultūras piedarību, bet ir arī dažādas uh, uzņēmēdarbības uh, intereses, kas ir jāņem vērā, veicot izvērtējumu. Paldies, priekšsādātāji! Thank you so much! Paldies! Paldies, Krišler kungs, ka ieradāties apvet komitejā. Ļoti svarīga notikuma izklāsts un eh, redzēsim, vai sagatavosim rezolūciju par Maldīvām vai nē. Tā nav mūsu komitejas atbildības sfēra. Bet eh, tomēr vēlētos eh, pamudināt politiskās grupas vismaz izsvērt šādu iespēju. Un tagad ceturtais darba kārtības punkts. Tam ir atvēlēts 15 minūtes. Stabilitātes un miera veicināšanas instrumenta izveidošana. Tā tad tas ir nākamais darba kārtības punkts. Mums ir jāizskata grozējumi par likumdošanas akta pamainīšanu stabilitātes un miera veicināšanas instrumentam. Un kad mēs sadarbībā ar ārējās darbības dienas 21. martā un izskatījām jau ziņojumu uzmetumu 2. maijā, tagad mēs izskatām grozējumus. 29 grozējumi ieslī, iesniegti 99 grozījumi iesliek, iesniegti, un tagad izskatīsim tos. Un tagad dodu vārdu Arnoldu Žānu kungam, kas ir referents lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos samērā īsi, jo mēs jau par šo tekstu esam runājuši divas reizes mūsu komitejā. Un tāpat ir bijušas diskusijas ar kolēģiem no citām politiskajām grupām. Es vēlos piedalīt, pateikties visiem, kur piedalījās šajās diskusijās. Kā jau es sacīju, ziņojumu prezentējot Šeit ir runa par tehnisku tekstu, cik tālu ir runa par konkrētu regulu. Mēs strādājam pie juridiska teksta un svarīgi ir nodrošināt to, lai teksts stātos spēkā saprātīgos termiņos, jo tas attiec uz Eiropas Savienības uh, Eh, izvietotajām misijām sarežģītos geogrāfiskos punktos un apstākļos, vai tas būtu Malī, vai Nigērija, vai citur. Un arī šo tekstu gaida tas personāls, kas ir izvietots uz vietā, vietām, to gaida trešās valstis, kuras uzņem šo, šīs misijas, līdz ar to situācija ir samērā steidzama un šajā sakarā. Es uzsvaru, ka šeit ir runa no mūsu puses par tehnisku darbu pie juridiska teksta. Tāpat uh, ir notikušas arī politiskas diskusijas, kas ir pilnīgi leģitīma. Atsevišķas grupas no paša sākuma uzskatīja, ka šī teksta juridiskā bāze netiek garantēta, un līdz ar to ir ar. Arš atšķirīgu pieeju no manējās, un es to respektēju. Tāpat citas grupas ir eh, pieturējušās pie maniem ieteikumiem. Paldies tām par to. Katrā ziņā eh, mūsu diskusijas bija ļoti interesantas, konkrēti ar sociālistu grupu par eh, šī instrumenta politisko un budžeta instrumentu dimensiju. Es uzskatu, ka tas, par ko mēs izsakāmies un ko mēs liksim uz balsojumu, ir pārējais pasākums, kurš attieksies uz turpmākajiem trim gadiem. Tāpat ir tieskā. E, sociālisti ir nobežījušies par šādu instrumentu budžeta un finansiālo stabilitāti Es domāju, ka atrisinājums nāks un nākotnē, ja komisija un padomu vēla šo instrumentu pataisi, padarīt par daudzgadīgu, tiem, tām būs jānāk klajā ar citiem risinājumiem. Un šeit arī tie aizrādījumi un komentāri, kas izskanēja, tikuši ņemti vērā. Es aicināju uh, pieņemt kompromisu formulējumu, kas dotu iespēju vienlaicīgi ātri pieņemt mūsu rīcībā sošo tekstu un maksimāli saglabāt sākotnējo formu, kas, manuprāt, paredz pietiekam daudz budžeta un juridisku garantiju. Tajā pašā laikā atzīstot, ka finansējums šim instrumentam nedrīkstēs tikt ņemts no attīstības un sadarbības instru, instrumenta. Un to es aicinu tā vai citādi iekļaut kompromisa tekstā, kuru aicināšu pieņemt. Lūk, tāds ir kopējais stāvoklis pār šo tekstu. Mēs uh, Pār to pārnāsim vēl pēdējā referents sanāksmē. Mums ir kompromiss, kas attiec uz maksimāli daudz iesniedzamiem grozījumiem, bet, ja nevarēs sagatavot kompromisus, tad uh, grozījumu būs ļoti daudz atsevišķi no tiem pretrunīgi. No manas puses tas ir viss. Paldies Arno Danžānam. Tā ir Tā ir ceturtā viedokļa apmaiņa. Mums ir palikušas eh, desmit minūtes. Šobrīd eh, ir Mamikina kungs, Fleckensteina kungs, Līdz kundze, Vistisena kundze, Valtmans kundze, Lokbīrelis kundze, Lēzings kundze un Kāvas kungs. Kolēģi, lūdzu, runājiet ne ilgāk kā minūti. Došu vārdu vispirms ēnu referentiem. Uh, Vevrinena kungs, deve referents lūdzu. Prieksēdētā kungs. Es eh, piedalījos Danžāna kunga vadītajā ēnu referentu sanāksmē. Danžāna kungs piedāvāja divus kompromisa grozījumus. Viens, eh, lai ECR tiktu, izsvēr, tiktu iz, izslēgts Šos divus grozījumus es prezentēju DVN referenta sanāksmē, uzsvēru šo vienu momentu, un mēs vienojāmies, ka DCR izsvītrošana un kā stiprināt šo attīstības politiku. Viena ir šī dakabilitāte, un otrs ir eh, varbūt varam mēģināt precīzāk definēt tos nosacējumus pozitīvie vai negatīvie plusi vai mīnus finansējumam. Esam uzaicinājuši rīt komisijas un ārējās darbības dienesta pārstāvis, un tad arī diskutēsim par šiem jautājumiem. Un pēc tam mēģināsim vienoties par kompromisiem. Deve komitejā balsojums ir paredzēts nākam pirmdien. Tas īsumā viss. Tā tad vienbalsīgi mēs esam par izslēgšanu un tad divi dažādi modeļi, kā stiprināt palīdzības eh, politikas aspektus. Paldies eh, Deve ziņojumam un pirmajam Mikins kungam vārds. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāj kungs, godātie kolēģi! arī ēnu referenta sanāksmē runājām par eh, instrumentiem stabilitātes un mieru stiprināšanai, un, eh, protams, kā jau ierasts parlamentā viedokļi atšķirs, ir tāda politisko grupu pārstāvi, kuri nevēlas atbalstīt vispār šo likumdošanas aktu. Vairums tomēr ir gatavi par to balsot, un tomēr ir nepieciešams diskutēt par daudziem svarīgiem elementiem. Sociāldemokrāta grupa noraida ideju, ka attīstības politikai paredzētā nauda būtu jānovirza šā instrumenta finansēšanai. Varbūt, ka tā nav liela naudas daļa šobrīd, bet nākotnē tā var būtiski pieaugt. Un es ceru, ka kolēģi izprot šo mūsu argumentāciju un neiebildies. Otrs ir, kādi būs kritēri instrumentu pievērošanai, un mūsu grupas deputāti vēlas, lai nebūtu nekādu neskaidrību. Un par šo priekšlikumu mēs parlamentā balsosim pilnīgi noteikti kādā no nākamajām sēdēm par to, kā šis instruments tiks īstenots. Paldies Mamikina kungam un tagad Vistisena kungam vārds. Paldies! Jā, es vēlētos pateikties referentam par darbu pie šā dokumenta. Un ja šis instruments izrādīsies veiksmīgs, tad Protams, saprotot, ka instrumentu piemērošanai ir nepieciešams laiks, tad mēs to izvērtēsim. Protams, finansējums, cik tam būtu lielam jābūt, bet um, mēs. Um, ja mēs nevienosimies par to, kā tas tiek izmantots, tad uh, tam nav nekādas jēgas. Tātad ECR politiskā grupa mēs vēlamies izvērtēt galīgo kompromisu, Ceram, ka mums izdosies par to balsot, jo ideja kā tāda mūsuprāt ir laba, un komisijai patreizējos apstākļos būtu labi šo ideju arī tālāk īstenot. Bet, eh, ja ir tik ārkārtīgi daudz ierobežojumu, tad eh, es nezinu, vai īstenošana kaut ko dos. Mēs eh, uz situāciju tā vienmēr esam raudzījušies, un Danžāna kungam vēlējos to pateikt. Okay, thank you, Mr. Vis Paldies Vistesen kungam. Nākamā Valtmans skundze, Alda grupas vārdā, lūdzu vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Protams, tieši tāpat kā iepriekšēji, es vēlētos pateikties Danžāna kungam par viņa ieguldījumu šā dokumenta sagatavošanā. Es esmu Alda referente, mēs atbalstam šo dokumentu un atbalstam arī Danžāna kunga konstruktīvo nostāju jo mums patika arī tas, ka vairākas deve idejas ir parādījušās šajā ziņojumā. Tas, ka tiek pārskatīts stabilitātes un miera veicināšanas instruments, ir apsveicami, jo pasauli jau mainās un jāmainās ir arī instrumentiem. Kā jau e, šajā dokumentā ir ierakstīts, stabilitātes un miera veicināšana ir tikai kā papildinājums arī citiem instrumentiem. Mēs piekrītam komisijas teiktajam, ka e, noteiktos apstākļos šā instrumenta kā papildu izmantošana militārās misijās ir nepieciešama. Un, protams, ceram, ka arī parlaments domās līdzīgā garā. Vēlamies eh, turpināt darbu pie šī dokumenta un ceram, ka to darīs arī komisija. Priekšsēdētājs, paldies! Nākamais Līzings kundze Goevārdā lūdzu. Um, jā, jā, paldies! Mēs pievienojamies tiem argumentiem, kurus pauda sociāldemokrāta grupa. Tomēr eh, mēs gribētu to skatīt vēl no tāda plašāka spektra. Mums nav svarīgi tikai uh, runāt par uh, līdzekļiem no attīstības palīdzības, bet uh, par tādu principālu Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu um, militāriem mērķiem tātad budžeta līdzekļu izmantošanu. Tāpēc es nesaprotu, kā referents var pateikt, ka šeit mēs esam juridiski drošā situācijā, jo divi juridiski atzinumi nonāk pie secinājuma, ka šis priekšlikums nav saskaņā ar līguma noteikumiem Eiropas Savienības padomes eh, un arī šī parlamenta juridiskais dienests ir nonācis pie šāda secinājuma. Tātad es nevaru to vienkārši saprast. Vai jūs jau uh, sitāt ar āmuriņu? Labi, tad tas arī bija viss. Paldies. Paldies, kolēģi. Tagad Lohpīlers kungs no zaļajiem. Paldies, priekšsādātāji. Es šeit eh, runāšu Poti Valēru vārdā, kura ir mūsu ēnu referenta, bet nevar šodien ierasties. Mēs pieņemam zināšanai, ka jūs, referenta kungs, eh, esat atsaucis visus savus grozījumus un tagad pilnībā atbalstāt 2016. Eh, gada jūlija komisijas priekšlikumu. Tā ir tiešām. Uh, būtiska izmaiņa, un uh, mēs aicinām, ka varbūt būtu laiks apšaubīt visu komisijas priekšlikumu. Tas juridiski nav uh, atbalstāms, un to arī atzīst 2016. gada augustu mūsu juridiskā dienesta atzinums. Mums zaļajiem šeit nav runa par ideoloģiskiem jautājumiem, ir runa par to, ka jāizstrādā likumi, kas uh, ņem vērā eh, Eiropas Savienības tiesas lēmumus un juridiskos noteikumus. Eiropas komisija eh, zināja, ka tā eh, šeit apiet likumu un tomēr piedāvāja šo um, instrumentu. Šeit mēs uh, mums vajadzētu respektēt tiesiskumu principus Eiropas parlamentā. Sociāldemokrāta politiskajā grupā gribētu teikt, ka mēs visi esam ļoti vīlušies par to, ka jūs uzskatāt, ka uh, uh, tur um, tikai nauda tiktu ņemta no attīstības instrumentu, un tas mums liek tiešām vilties, ka jūs neredzat, ka tur iet, uh, ir no, iet, notiek iešana daudz tālāk. Tagad Džēms Kārvers no FTD. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms eh, es pateikšu, ka pēc būtības es ie iebilstu pret Eiropas Savienības darbību jebkurā no šādām jomām, kur jau tā ir atrunāta divpusējiem, daudzpusējiem starptautiskiem nolīgumiem. Un Eiropas Savienībai nevajadzētu jaukties iekšā, bet, protams, saprot, ka Eiropā ir lielas militāras ambīcijas. Daudz kļūdas jau esam pierāvuši nākotnē, bet runājot pēc būtības par šo ziņojumu, ziņojums ir pilns ar pretrunām. Tā tad ir jau pierādīts, ka palīdzības saņēmēji vai to atrunā likums, es domāju, ka referentam ir jāizmanto daudz skaidrāka, daudz skaidrāks teksts, bet, eh, protams, ka eh, palīdzības sniegšana nevienmēr ir viennozīmība. ir ļoti liels potenciāls drošības situācijas uzlabošanai, bet eh, es domāju, ka eh, finansējuma palielināšanu mēs noliedzam. Paldies Kārvar kungam! Vēl ir divi runātāji, katram pa vienam minūtai. Pirmais eh, - Fleckensteina kungs. Es arī gribētu pateikties Danžāna kungam par viņa gatavību uz kompromisiem, jo mēs visi uzskatām, ka šis instruments ir saprātīgs un vajadzīgs. Mēs eh, arī kopā ar jums eh, diskutēsim par DB komitejas priekšlikumiem un raudzīsimies, kas tur ir iespējams. Galu galā tad eh, AFET būs jālēmj, cik lielā mērā um, ir iespējams pārņemt DB atzinumu. Problēma ir ar naudu, tas ir akceptēts. Uh, un, uh, tas nedrīkst būt arī tāds lēmums, kas attiecas uz nākotni, bet mēs sakām arī, ka neatkarīgi no eh, tā, kā eh, būs eh, situācija šajos trijos gados, pēc trim gadiem tik un tā ir jādiskutē, kas ir bijis pareizi un kas nav bijis pareizi. Mēs kopā ar jūrī kolēģiem cenšamies veidot kopīgu nostāju, kas uh, Uh, pirms balsojuma, tad arī parādīs, vai būs vairākums, kas atbalsta šo priekšlikumu vai nē. Paldies par sadarbību. Paldies, Knut Fleckenstein. An... Arnelīts pēdējais. Paldies par debatēm, kas uh, ir atvēlētas šim jautājumam. Ir tiešām jāatvēl laiks šo jautājumu apspriešanai. Es uh, ļoti nopietni uztveru šos uh, juridiskos apsvērumus, tas attiecas gan uz mums, gan uz dalību valstīm. Un man šķiet, ka svarīgi, ka DCI finansējums, tātad attīstības palīdzība netiek šeit iekļauta. Un uh, vēl man šķiet svarīgi, kā jau deve. Uh, atzinuma sagatavotājs eh, teica, eh, ir svarīgi tiešām paraudzīties, kas tad ir uz galda, un pēc konkrēta piemēra tad arī skatīt, kas tur ir. Ar komisijas eh, priekšlikumu ir parādīts, kas tad netiks finansēt, un tad varētu izstrādāt tādu pozitīvo un negatīvo sarakstu, tas būtu steidzam nepieciešams, lai varētu šīs lietas noskaidrot, un varbūt, ka tad arī jūrī komiteja varētu labāk lietas izprast, bet tas tad parādīsies vēlāk. Paldies! Paldies, Arnelīts, un tagad gribētu dot vārdu komisijas dienestiem. Hārdeman, prezident. Hilda Hārdeman, lūdzu, komisijas vārdā pēc iespējas lakoniskāk. Paldies, prieksēdētāja kungs. Godātais referenta kungs, cienījami deputāti, Es vēlētos pateikties referentam par viņa izteikto atbalstu komisijas idejai atbalstīt instrumentu, kas veicinātu stabilitātu un mieru un vēlētos pateikties referentam par eh, spēju izstrādāt un sagatavot kompromisu tekstu. Mēs ļoti augstu novērtējam Danžāna kunga centienus eh, rast kopīgu pamatojumu un eh, piedāvāto instrumentu nozīmīgumu. Jo komisijas sākotnējā ideja jau tieši tāda arī bija. Un mēs ceram, ka referenta pūliņi novedīs uh, pie tā, ka mēs varēsim tālāk strādāt pie šā priekšlikuma un ceram uz auglīgu sadarbību arī turpmākajos etapos sadarbībā ar parlamentu un padomi cerot uz ļoti ātru priekšlikumu pieņemšanu, kas stabilitātes un mieru veicināšanas instrumentu pamainīs. Priekšsēdētāji kungs, ar jūsu laipnu atļauju es vēlētos pakavēties pie trim aspektiem, kas izskanēja arī šajās debatēs. Vispirms tātad šī dotabilitāte Un eh, šā priekšlikuma ideja ir sekojoša. Mēs vēlamies atbalstīt militāras akcijas, protams, tikai un vienīgi ārkārtas gadījumos, jo militārām akcijām tomēr ir nozīmīga loma ilgtspējīgas attīstības iedibināšanā un nosargāšanā noteiktos reģionos un noteiktās situācijās. Vēlētos uzsvērt eh, to, ka um, ilgtspējīgas attīstības mērķi, tajā skaitās 16. mērķis, kurā ir uzsvērta saikne starp drošību un attīstību, un kā mēs vēlamies izveidot iekļaujošu un miermīlīgu sabiedrību konkrētos krīzes punktos. Šie kritēriji Šobrīd kritēriji neļauj atbalstīt militāras akcijas ar šādu nolūku, līdz ar to Mēs nevaram atbalstīt militāras akcijas savādāk kā vienīgi humanitāru mērķu apsvērumos. Un ceram, ka finansējums turpinās atbalstīt oficiālo attīstības palīdzību. Šobrīd apmēram 88%, tātad gandrīz 90% no visa finansējuma, ko sniedz šis instruments, ir domāts miera miera nostiprināšanai. Mēs ceram, ka tā tas arī turpināsies ODA ietvaros. Tagad par šiem sarakstiem. Atva. Tiešām pēdējais teikums lūdzu, pārtrauc priekšsēdētājs. Tagad par šiem sarakstiem turpina kundze. E, nolūks ir raudzīties uz visu holistiski, un mani kolēģi, kuri sadarbojas ar atbilstī, atbilstīgajiem deputātiem, arī to dara. Un visbeidzot, par tiesisko pamatu. Komisija vēlas pamainīt instrumentu stabilitātes un miera veicināšanai balstoties uz 209. un 212. Eiropas Savienības darbības līguma pantiem. Tāpēc eh, mūsu ideja īstenot eh, attīstības mērķus, mēs vēlamies tos savilkt kopā ar militārām akcijām. Un tas viss eh, iekļaujas Eiropas Savienības attīstības politikā. Paldies! Hadaman, and now we come to the final comments by the rapporteur. Visbeidzot, dosim vārdu Daržāna kungam galvārdu teikšanai. Paldies visiem, kur izteicās. It īpaši es vēlos pateikties Aldē, ECR un S un D grupai, jo šī diskusija nebūtu nebija viegla. Taču pastāvēja griba rast konstruktīvu risinājumu. Un, protams, mums ir vēl vairākas, eh, es negribētu teikt detaļas, jo tās ir svarīgas lietas, par kurām mums ir jāvienojas, taču, manuprāt, ne, nedrīkst izlaist no redzes loka mūsu mērķi. Es saprotu atsevišķus iebildumus, ko ir paudušas citas grupas, tomēr atgādinu, ka mēs strādājam steidzamības apstākļos pie šī teksta, kura mērķis ir darboties uz vietām misijās. Un es gribētu nosaukt piemēru par to, kas notiek Malī, kur ir Eiropas Savienības civilā militārā misija, kura izmisīgi gaida, lai varētu nodrošināt iespēju uh, apmācīt cilvēks rīkoties ar iekārtām, kas nebūtu nav letāla raksturiekārtas, tās ir medicīniskas un citas iekārtas, tāpat ir citi gadījumi. Uh, tomēr es uzskatu arī, kā pār nepareizs lasījums vai pārāk juridisks lasījums var novest pie nepareiziem secinājumiem, kā tas bija no zaļo grupas. Mēs, protams, daudz varam runāt par fi finansējumu vai citiem nosacījumiem, taču, manuprāt, ar labo gribu mēs nonāksim pie vienošanās drīzumā. Paldies, paldies Arnodam Žārnam, dārgie kolēģi, atgādinu, ka Nākošie soļi ir balsojums apvietā jūlija vidū, tāpat atgādināju, ka būs divi balsojumi. Pirmais būs eh, ar vienkāršu vairākumu, un uh, eh, otrais balsojums, lai sāktu sarunas, kur pieprasīs uh, eh, 37 deputāti uh, klātbūtni, kas būtu absolūtais vairākums to 73 locekļu skaita šajā komisijā. Tālāk balsojums plenārsēdē par mandātu starp institūcijas sarunām būs Strasbūrā. Paldies, un tagad mēs nonākam pie darba kārtības piektā punkta. Mēs runāsim par apet atzinumu noteikt, priekšlikumam noteikti Eiropas ceļošanas informācijas un atļaujas sistēmas, lai varētu uzkrāt informāciju eh, no trešo val, par trešo valstu pilsoņiem, kas ierodas bez vīzu režīmu eh, ietvaros šim nolikum šajā sakarā mūsu komitejā ir iesniegti 154 grozījumi, un referente Bodila Valero no zaļo grupas informēja sekretariātu, ka viņi nevarēs būt klāt viedokļu apmaiņā, un viņa nos, nosūtīs savā vietā aizvietotā pārstāvi, kurš izteiksies Lohbīlers kundze. Paldies priekšsādātāji. Feleriju kundze gribētu vispirms pateikties visiem citu grupu kolēģiem par labo sadarbību, arī pat ja viņa un mūsu zaļo politiskā grupa ieņem mazākumu pozīciju šajā jautājumā. Eiropas ceļojuma informācijas un atļaujas sistēma ir paredzēta, lai sniegt informāciju par cilvēkiem, kam nav jau uh, izņem vīzas. Uh, un e, tā tiks izmantota nākotnē, lai varētu cilvēki e, tiešsaistē e, reģistrēties un sniegt ziņas par savu identitāti. Tas būtu salīdzināms ar ASV sistēmām, kas darbojas. Parlamenta galvenais darbs notiks Lībe komitejā, AFET atzinums, tāpēc atrunā tikai tos punktus, kas ir svarīgi uh, no ārpolitikas vai cilvēktiesību perspektīvas. Uh, bet šim ir tikai trīs kompromisu priekšlikumi, un tagad es turpināšu angļu valodā, lai iedziļinātos detalizēt šajos jautājumos. Eiropas parlaments ir pasūtījis pētījumu, lai novērtētu ETS uh, eh, savietojamību, un secinājums ir tāds, ka mums vajadzētu pārskatīt to, ko uh, komisija mums piedāvā, un pēc uh, iespējas pielāgot šo plānu. Pētījums nosaka, ka nav skaidrs, vai šāda sistēma ir vajadzīga, jo mums jau pastāv Schengens informācijas sistēma un ka e, šeit ir arī būtiski uh, iespējami pamatiesību pārkāpumi. Un tāpēc uh, mēs apšaubām ETS sistēmas nepieciešamību. Un tāpēc uzskatām, ka regulu tagadējā formātā nevajadzētu pieņemt. Valēriju kundze iesniedz konkrētus uh, grozījumus, lai uh, Um, no, izņemtu atsaucas uz 29. pantā paredzēto sārakstu par aizdomīgiem indivīdiem. Eiropas Savienībā jau ir Schengens informācijas sistēma, lai potenciāls teroristus apturētu no ieceļošanas Eiropas Savienībā. ETS uh, sāraksta veidošana ne tikai dublētu jau uh, tādu instrumentu pastāvēšanu kā SIS, te arī tiktu iekļauti neskaidrāki kritēriji un juridiskā neskaidrība tiktu radīta attiecībā uz tiem uh, kritērijiem, kur dēļ cilvēki tiktu iekļauti uh, sarakstā. Ir vajadzīgi nevis vairāk, bet īstie instrumenti, lai veiktu uh, drošības nodrošināšanu izlūgošanu. Nevajag uh, pārslogot izlūkdienests ar pārāk daudziem datiem, jo tas mūs padarītu vēl mazāk došu, un tāpēc būtu labāk izmantot jau pastāvošās SIS sistēmas iespējas un tās vienkārši aktīvāk izmantot. SIS sistēma šobrīd tiek pārskatīta un izmaiņas virs, tiks pieņemts pirms ETS regulas. Tas mums dod iespēju SIS sistēmu padarīt vēl efektīvāku, neradot papildus sarakstu. Mēs esam panākuši vienošanos par kompromisiem attiecībā uz to, ka ETS būtu jāveido pēc iespējas drošāk, draudzīgāk lietotājiem, um, nosakot ieceļošanas un uh, izceļošanas punktus un informācijas kampaņa pirms uh, sistēmas ieviešanas būtu jāatbalsta dalībvalstīm un uh, vēstniecībām un delegācijām attiecīgajās valstīs. Paldies! Paldies, Lāk Vīlers kundze, pāriesim pie referentiem. Vispirms Štetiems kungs no Tautas partijas grupas. Paldies, priekšsēdētājs! Dāmas un kungi! Šī regula ir vienas no prioritāriem leģislatīviem priekšlikumiem šogad. Tautas partija šo priekšlikumu atbalsta. Manuprāt, ETIAS sistēma ir viens no pasākumiem, kā var kompensēt pasākumus iekšējās eh, Schengenas robežās. Līdzīgi pasākumi ir izveido, tiek veidoti Austrālijā, Kanādā, Savienotajās valstīs. Un es uzskatu, ka ETS izveidošana samazinās eh, atteikumu skaitu iebraukšanai Schengen zonā, tas samazinās gaidīšanas laiku uz robežām un visbeidzot palielinot mūsu drošību un uzlabojot identificēšanas iespējas, personām, kas eh, rada, riska, rada apdraudējumu risku. Tas eh, palīdzētu situāciju uzlabot. Tāpat aicinu uzlabotēties, piemēram, iespēju iesniegt pieteikumu Eh, robežu punktos, lidostās, ostās un citos robežu čērsošanas punktos. Un es eh, cerīgi raugos sadarbību ar referentu, referentiem. Paldies, Jānorveģis Tepina un tālāk. Bīne Feikungs no sociāla demokrātu grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, kolēģi un referenti. Šodien mēs runājam par pasākumiem, kas paredzēs lielas izmaiņas uh, robežu pārvaldībā un attiecībās ar trešajām valstīm. Sākotnēji mēs e, runājam par to, ka jānodrošina labāka ārēju robežu pārvaldība, un es arī atgādinu pagājušās nedēļas padomas galvārdu sacīto. Mēs nevaram pieņemt pāragrus risinājumus, nepārdomājot, kāda šiem noteikumiem būs ietekme. Uh, mēs runājam par automātiskās autorizācijas ieviešanu, tāda pastāv valstīs kā Savienotās valstis, Kanāda, un tāpat arī, kā norādīja referente, no politiskajām grupām izskan daudzveidīgi, pat konfliktējoši priekšlikumi. Mūsu grupā mēģināja koncentrēties uz to, kā ETIAS e e, ietekmēs Eiropas Savienības ārējās attiecības. Mēs e, vēlamies šeit stiprināt attiecības ar trešo valstu vēstniecībām, atvieglot ceļošanas iespēju pilsoņiem un nodrošināt ātrāku un elastīgāku uh, Eh, vīzu un atļauju pieteikšanas sistēmu, kā arī paredzēt profilēšanu un datu eh, krustošanas iespēju ar citām sistēmām, līdzīgi kā tas pastāv citās valstīs un arī ar valstīm kā mm, Austrālija, Kanāda, ar kurām mums ir bezvīzu režīms, un Gruzija un Ukraina, ar kurām nesen ir izveidots bez, bezvīzu režīms. Tas radas Tas ir solis uz priekšu mūsu attiecībās ar šīm valstīm, un mums ir jāveido labi regulēta ceļošanas sistēma, pretējā gadījumā ceļotājiem e, tā var būt apgrūtinoša. Mums ir jādomā arī par turisma veicināšanu un eh, jāparedz, lai sistēma būtu eh, produktīva. Nākošais runātājs deputāta Baltmanē no Aldi grupas. Paldies, kolēģi! Pirmkārt, es vēlos pateikties kolēģiem Valēro par veikumu, viņas nav klāt šodien. Aldi uzskata Etijas par pozitīvu priekšlikumu un pareizo instrumentu lai mazinātu risku trešo valstu pilsoņiem iebrucot uh, Eiropas Savienībā. Vairākas valstis, Kanādas Savienotās valsts, izmanto šādas sistēmas. Un mēs uz 20. gadu varam paredzēt uh, apmeklējumu skaita pieaugumu par 30%. Tāpēc Mēs esam gandrīt ar komisijas priekšlikumu. Tomēr Alde uzskata, ka svarīgi ir iekļaut piesardzības pasākumu attiecībā uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, nu, nodot tiesību sargāšanas iestādēm, lai tiem netiktu patvarīgi izmantot, tāpēc mēs esam iesnieguši grozījumus attiecībos pamatiecībām. Kā jūs zināt, es strādāju pie uh, dosjē par pazudušajiem bērniem e, esam iecerējuši arī iesniegt grozījumus, kas palīdzētu atrast pazudušos bērnus. Tāpat ir aicinājums vienoties pār vēl citiem aspektiem un vai ir jā, vai to var attiecināt uz e, braucējiem izglītošanās jomā Un vēl ir jautājums par migrāciju. Šeit eh, domas dalās. Es uzskatu, ka šis instruments ir izmantojams arī legālās migrācijas ietvaros, bet šis ir vēl jautājums, kas ir jāizrunā Lībe komitejā. Kopumā um, Alde var piekrist vispārīgai nostājai. Paldies! Un vai vēl kāds gribētu izteikties par šo jautājumu? Nē, visi ir izteikušies. Atgādinu, ka balsojums apetā notiek 11. Eh, jūlijā. Un tagad mēs varam pāriet pie diviem priek atzinumu priekšlikumiem par Schengenas informācijas sistēmu, tā kā šie uh, atzinumi ir saistīti. Es aicinu skatīt kopā 6. un 7. punktu. Ir iesniegt 37 grozījumi par esies izmantošanu robežu pārbaudēs un tāpat grozījumi attiecībā uz uh, trešo valsts piederīgo atpakaļnosūtīšanu. Referente ir Hilde Vautmane par abiem šiem dosiem atgādina, ka mūsu rīcībā ir paredzēti piec, paredzēts 15 minūtes, lai šos punktus izskatītu. Paldies, priekšsēdētāji! Jums šodien var tikt līdz tikai uz zirga, kolēģi. Pirmkārt, es vēlos pateikties sēnu referentiem par sadarbību. Mēs esam vienojušies par četriem kompromisa eh, eh, grozījumiem SIS izmantošanai un čet, eh, četriem par atpakaļ nosūtīšanu, par efektīvu sadarbību, informācijas apmaiņu, robežu pārvaldību un atpakaļ nosūtīšanu. Visi šie jautājumi ir ļoti nozīmīgi. Pašreizē informācijas sistēma darbojas labi, bet to var izmantot vēl labāk, tāpēc mēs apsveicam uh, komisijas priekšlikums un esam pārliecināti, ka grozījumi uzlabos Eiropas Savienības darbības migrācijas un drošības jomā. E, Kompromiss grozījumi ir ar ierobežotu ietekmi, jo afetam ir ierobežota e, teikšana šajā dosjē. Mēs tomēr koncentrējamies uz trešo valstu pilsoņu iedzīvotāju ievērošanu, pie piesardzības pasākumiem, īpašiem piesardzības pasākumiem nepilngadīgajiem, un mums, kā AFET komitejas locekļiem, ir pienākums sekot uh, tam, kā šis dosjē uh, eh, attīst, tiek skatīts Libē, mēs apzināmies, ka cilvēktiesības ir pamatprincips Eiropas Savienībā, tomēr nav nepieciešams to at, atkārtot katrā dokumentā, taču reālā situācija ir tā, ka katru dienu trešo valstu piederīgo cilvēktiesības Eiropas Savienībā tiek pārkāptas, tāpēc ir jāatgādina dalību valstīm, ka tām ir savu pienākumi Jā, situācija ir sliktāka daudzās eh, valstīs ārpus Eiropas Savienības, bet tas nav attaisnojums mums nerespektēt un neievērot cilvēku tiesības. Eiropas Savienība ir jāpliecina, ka tā var respektēt demokrātiskos standartus, esmu pārliecināta, ka varam, un es Eh, ceru, ka mēs atzinumos varam rēķināties ar jūsu atbalstu. Paldies deputātei Vautmanai, pāriesim pie referentiem. Ir pieteikumi no deputātiem Švicas, Piculas, Lēzingas. Vispirms dosim vārdu deputātei Švicai no Tautas partijas. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlos pateikties referentei par veikumu. Kā jūs zināt, šie ir ļoti tehniski faili un vairāk ir ietilpst Libe komitejas kompetencē, bet vairāki aspekti ir pievienoti attiecībā uz migrāciju, drošības izaicinājumiem, kas ir ļoti būtiski un tie būs būtiski arī tuvākajos mēnešos un gados. Migrācija ir sensitīvs jautājums, un mums ir jāņem vērā mūsu kā Eiropas atbildības Schengens zona un informācijas sistēmas gar garantijas pamatbrīvībām. brīvībām Mēs to atbalstām un arī atbalstām aicinājums sistēmas uzlabošanu, lai to padarītu drošāku mūsu pilsoņiem. Tomēr uzskatu, ka abos atzinumos formulējumi ir pārāk kritiski. Tie norāda, ka esošā sistēma darbojas slikti un pārkāpj e, tiesības. Eh, Tas ir negatīvs traktējums un metēnas tautas partijas grupu. Mēs uzskatām, ka tautas partija ir strādājusi ļoti izaicinošos apstākļos, uh, un mēs uzskatām, ka robeža uh, un krasta apsardz dienests strādā sarežģītos apstākļos, mēs eh, apliecinām savu respektu viņu veiklumam, un vienmēr ir noderīgi pievienot tādu teikumu, pilnībā respektējot pamattiesības un migrantu cilvēku tiesības. Tā kā šie ir pamatprincipi Eiropas Savienības likumdošanā, lai neiz, mēs nesagatavotu garu tekstu, kurš eh, ne, situāciju neuzlabo. Tālāk runāt par bērniem, eh, no kuriem, eh, kurus vajadzētu atbrīvot no pirkstu nospiedumu došanas, mēs uzskatām, ka šeit var atrast labāku formulējumu. Mēs piedāvājam mūsu gatavību sadarboties un meklēt kompromisus un konstruktīvus risinājumus nākotnē, lai mēs varētu nodrošināt mūsu pilsoņu drošības un tiesības atvainot, kā es izteicos tik ilgi. Paldies! Nākošais runātājs Tonino Picovā. Paldies! Schengenas informācijas sistēma ir pamats sadarbībai Schengen zonā un ir ārkārtīgi būtisks, kas lai pārvietotos Schengen zonā. Šī teksta e, mērķis ir uzlabot esošo sistēmu un stiprināt, veicināt migrācijas un e, situāciju, kā arī nodrošināt piekļuvi 20. pantās S un U apakšpunktos minēto. Tāpat es uzskatu, ka ir nozīmīgi, eh, nozīmīgi atsauc uz personas izmantotajiem identitātes dokumentiem, tālāk par neregulāru uzturēšanos aicinu eh, eh, piemērot jaunu tekstu. Šis priekšlikums dos iespēju labāk sekot sekots atpakaļ nosūtīšanas lēmumu īstenošanai, kā arī labāk uzraudzīt migrācijas plūsmas, savstarpēji atzīstot šādus lēmumus. Īpaši apsveicu teksta daļu, kura attiecas uz robežu definīciju. Atgādinu, ka Horvātija man dalībvalsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts, bet gaida uh, savu iestāju Schengenas zonā. Runājot par Eiropas Savienību šokēnas ārējo robežu. Uh, Sastajā pantā robeža, kas ir noteikti kā ārējā robeža, es esmu iesniedzis grozījumu, numur 12, lai varētu tekstu uzlabot un ceru, ka kolēģi manu priekšlikumu atbalstīs. Paldies, Picu kungs. Nākošais runātājs deputāta Lēzinga. Jū, es nogoju, jā, paldies. Es runāšu Miguelu Urbanu vārdā, kurš šodien nevarēja ierasties. Pirmkārt, Miguels Orbans gribētu pateikties referentei Mēs atbalstīsim jebkuru grozījumu, kas stiprinās cilvēktiesību nodrošināšanas iespējas. Kaut gan afet kompetences ir ļoti ierobežotas, mēs gribētu uzsvērt, ka mūsuprāt ir ļoti svarīgi, lai katra cilvēka tiesības un cieņa tiktu garantēta. Tāpēc, mūsuprāt, ceturtais kompromiss ir izšķirīgi svarīgs. Tiesības eh, piekļūt saviem personas datiem, uh, arī būtu pilnībā jāgarantē, vai tos dzēst, vai mainīt, un tas būtu jāgarantē visiem trešo valstu valsts piedarīgajiem. Un mums abos ziņojumos svarīgākais punkts ir datu nodošana. Mēs uzskatām, ka jebkura informācija uh, vai eh, dati nebūtu jānodot trešajām valstīm, pat atpakaļ nosūtīšanas gadījumos. Mēs nosodām jebkādu centienu sasaistīt migrācijas pārvaldību uh, un kriminalizāciju. Mēs uzskatām, ka mm, Eiropas Savienības migrācijas politika ir restriktīva un uh, punitīva, un tas nav atbilstoši mūsu Eiropas uh, vērtībām. Uh, un mēs atbalstīsim jebkurus grozījumus, kas atbalstīs cilvēku cieņu un uh, cilvēktiesības, jo īpaši trešajās valstīs. Paldies! Paldies, Leizīgas kundze! Ļaujiet man vienkārši atgādināt, kolēģi, ka balsojums AFET arī notiks 11. jūlijā par šiem jautājumiem. Tagad pāriesim pie 8. darbkārtības punkta. Iepazīstināšana ar pētījumu islāma valsts finansēšanu, kuru pasūtīja mūsu komiteja pēc koordinatoru lēmuma pieņemšanas. Šeit tiek runāts par islāma valsti, par finanšu resursiem un to pārvaldību. Te tiek apspriests arī, kāda ir bijusi reakcija starptautiskajā sabiedrībā un par Eiropas Savienības reakciju. Tagad gribētu sveikt Žanu Klūdu Kuserānu kungu. Kur jūs esat? Right, we have Miss Ag Un ir Agnese Levalo. Sveic jūs šeit. Um, Mr. Kusara, bonjour. So please take a seat. Lūdzu, apsēdieties, ieņemiet vietas. Kusarana kungs ir bijis Francijas vēstnieks Eģiptē, Turcijā un Sīrijā un ir arī iecelts pār ārējās drošības uh, eh, izpildirektoru Francijas aizsardzības ministrijā. Un Leva Lokundze ir mūsdienu arā pasaules speciāliste, kas uh, veic pētījumus uh, eh, ADE. Viņa arī lasa lekcijas politisko zinātņu augstskolā Parīzē un Enā um, viņai ir arī uh, pētījumu institūta direktore attiecībā uz vidus reģionu. Tā kā mums laika vairs nav daudz, uh, tad uh, bez liekiem iedvadārdiem gribētu jums dot vārdu, lai informētu šīs komitejas deputātus par šī pētījuma rezultātiem. Es nezinu, kurš grib sākt, droši vien dāmām priekšrokā, Levalo kundze, lūdzu. Uh, un pēc tam Kusrona kungs, Kusrāna kungs. Varbūt jūs varētu izteikties 10-12 minūšu ietvaros kopā, lai mēs varētu vēl at, apspriest šo jautājumu. Mēs esam atvēlējuši šim jautājumam 30 minūtes. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies, labdien! Uh, dāmas un kungi parlamentārieši, tātad mēs esam šeit ieradušies, lai uh, prezentētu jums šeit mūsu pētījumu par uh, eh, Daešu jeb Islām valsts finansēšanu. Es pati sniegšu ļoti ātru īsu prezentāciju par to, kāda ir tagadējā situācija, kāda ir šīs organizācijas finansēšana, un pēc tam došu vārdu uh, vēstniekam Kusrānam. Vispirms es gribu teikt, ka šī te organizācija Islāma valsts ir diezgan sarežģīta organizācija. Uh, Un tā ir visbagātākā teroristu organizācija pasaulē, un tas ir ļoti svarīgs aspekts, lai saprastu šīs organizācijas finansēšanu. Kāpēc šī te bagātākā organizācija tāda ir? Tāpēc, ka tā tika izveidota terio, teritorijā, uh, atšķirībā no Al-Qaidas, kas bija uh, terorista organizācija pirms tām, un uh, Daesh uh, stājās viņu vietā, bet atšķirība ir tāda, ka Daesh ir kontrolētā teritorija, kas viņiem ir ļāvis uh, iegūt uh, būtiskus finanšu resursus. Un šie te finanšu resursi, protams, ir naftas iegumumi, jo tur, kur Daesh ir iedibinājušies starp uh, pie Sīrijas un Irāks, tur ir būtiski naftas resursi, un viņi tātad arī kontrolē um, dažādus dabas resursus, viņu teritorijās tiek audzēta kokvi, un, piemēram, viņi ir īsteno kontrabandu, um, viņi ir uh, atjaunojuši šo te kontrabandu uh, attiecīgajās teritorijās, un uh, tiek. Uh, pārdoti mākslas objekti, eh, antīkie priekšmeti, jo šajā reģionā, kā jūs zināt, ir eh, milzīgas kultūras bagātības, kuras viņi izmanto. Un arī eh, daži dibināšanā tika izmantoti uh, Mosulas bankas līdzekļi, piemēram, un citu banku līdzekļi, kas eh, ļāva eh, šiem eh, cilvēkiem iegūt 500 miljārdus dolāru finansējumu un ļāva viņiem iedibināties šajā reģionā. Vēl svarīgi ir nodokļi iedzīvotājiem, jo Daesh ir teritorija un viņiem ir arī iedzīvotāji, kas dzīvo šajā teritorijā. Un, uh, šobrīd ap, līdz pat 8 miljonu cilvēku kontrolē Daesh, kas ļauj viņiem īstenot nodokļu ievākšanu, um, viņi izspiež līdzekļus no cilvēkiem un uh, Tas arī ļauj šai organizācijai nepaļauties uz ārējiem finansējuma avotiem. Viņiem pašiem ir pietiekami resursi, es jau nu, minēju šos dažādos resursu avotus, un tas viņiem ļauj dzīvot ar šiem līdzekļiem. Kas tagad notiek? Protams, tika veikti pasākumi, lai uh, Uh, apturētu daļu izplešanos teritoriāli, un tas nozīmē, ka uh, viņi nevar vairs piekļūt šiem te dabas resursiem, un ir arī starptautiskās koalīcijas bombardēšanas operācijas, lai uh, kavētu Daešu naftas ieguvi, lai Daešu nevarētu kontrabandas veidā šo naftu pārdot un iegūt līdzekļus. Tātad uh, tādējādi šī organizācija ir zaudējusi zināmus resursus, uh, Eh, jo eh, bombardēšana ir eh, sagrāvusi nafts iegūs rūpnīcas, un līdz ar to organizācija ir mazāk līdzekļu. Un koalīcijas uh, operācijas ir novadušas arī pie tā, ka Daesh okupētā teritorija ir samazinājusies. Tātad tagad eh, mēs redzam, ka ir organizācija, kas palēlina savu darbību, viņiem nav tik liela teritorija, ko viņi kontrolē, tad, kad, eh, ja to salīdzina ar 14. gadu, un šai organizācijai tagad ir daudz mazāk resursu nekā tai bija sākumā, jo ir mazāk cilvēku mazāk um, līdzekļus tātad var iegūt no šiem cilvēkiem, no iedzīvotājiem, Uh, un arī tie ir nabadzīgāki cilvēki, un šī organizācija vairs nevar tik labus ieņēmumus gūt no cilvēkiem, kas dzīvo viņu kontrolētajās teritorijās. Tātad šeit mēs saskaramies ar organizāciju, kas uh, vairs tik veiksmīgi nevar darboties, kam ir mazāk resursu, mazāk finansējumu, un tā ir arī mazāk pievilcīga jauniešiem, jo sākotnēji viņi piedāvāja ļoti uh, lielas algas, daudz jauniešu devās uh, pie viņiem, lai viņiem, jo viņiem piedāvāja Um, tātad algas par uh, kaujinieku vai uh, komunikācijas speciālistu darbu. Uh, jā, bet uzreiz pateikšu, ka um, ir tomēr pamats, kāpēc uh, šī organizācija joprojām pastāv, un tā ir tomēr ir liels potenciāls nodarīt kaitījumu. Jā, tā ir mazāk resursu, bet tā ir arī pielāgojusies šā jaunajai a, ekonomiskajai situācijai, a, kurā tā jādzīvo. Un šobrīd a, tā ir arī problemātiskā situācijā piesaistīt kaujiniekus, jo algas nav vairs tik augstas un arī spriedze um, kaujinieku vidū, jo daudz uzskat, ka viņi nav uh, pietiekami labi atalgoti un uh, komunikācijas speciālisti ir uh, Eh, apmaksāti labāk nekā kaujinieki, jo daži saprata, ka viņiem ir jāīstenos veiksmīgāka komunikācija, un tas ir līdzeklis, kā piesaistīt uh, savus uh, atbalstītājus, un kaujinieki nav tik svarīgi, svarīgāk ir šī komunikācija. Un tad, tad tagad ir tāda uh, Um, rīcība, rīcības veids ir mainījies daļš, uh, tas ir attīstījies, pielāgoties uh, jaunajiem uh, aspektiem, un tam arī varu pievērsties vēlāk atbildēs. Laika nav daudz, tāpēc gribēju tikai uzsvērt, ka šai organizācijai vairs nav um, tādi paši resursi, bet tā nav izzudusi, un vēstniekums noteikti jums pastāstīs daudz vairāk par šo te otro punktu. Lūdzu. Jā. Levalua kundze mums ļoti skaidri paskaidroja, kāpēc un kā šī organizācija zaudēja zinām kapacitāte un kāpēc uh, situācija šobrīd ir atšķirīga. Tātad ir zaudēta teritorija, resursi, uh, būtiski līdzekļi un ir zaudēta arī centralizācija un centralizētā organizācijas forma, kāda tā bija agrāk, un tā ir zaudējusi arī atbalsta kapacitāti. Un uh, galvenais tā saskars arī ar spiedienu no ārpuses un dažādiem pasākumiem, ko veic dažādas valstis, kas vāja ir organizācijas kapacitāte. Tātad tā ir vājināta organizācija, kas ir mainījusies, mainījusi savus struktūras un savus ambīcijas, un tā pielāgojas. Uh, Visi novērotāji uzskata, ka tas nenozīmē, ka šī organizācija ir zaudējusi savu uh, kaitējumu potenciālu un savus līdzekļus. Un, uh, mums ir jāpadomā, tātad kāds ir šīs organizācijas nākotne, kā tā tiks finansēta nākotnē un kā tā varēs uh, tālāk attīstīt savu skaitējumu kapacitātes uh, un kāda līdzekļa būs tās rīcībā. Tātad nekas nav uzrakstīts, nekas nav rakstīts, šie scenāriji nav rakstīti, mums vienkārši ir jādomā par tiem faktoriem, eh, kas šobrīd var kļūt svarīgi, lai censtos uh, saprast šos jautājumus. Un tāpat arī kā mums ir jāuzlūko viņu spēju kaitēt un mūsu spēju stāties pretī šim kaitējumam. Tātad pirmā hipotēze ir samērā vienkārša, to pieminēja Jāņēs Levalois tā ir Daesh organizācija, jāskļūst no viņu, e, tā ir viņu iziešana no teritorializācijas schēmas. Sākotnēji tā ir teritoriāla sistēma ar savu centralizētu komunikācijas sistēmu. Šobrīd tas kļūst neiespējami. Tā tad notiks e, izkliedēšanās. Tas nenozīmē uzreiz vājināšanos, bet saskaldīšanos. Nebūs vairs centru un teritorijas. Eh, tā tiek izkliedēta. Kādā veidā tas notiks, to mēs nevaram pateikt, bet tas nozīmē, ka šeit var pāriet pie kādas sa sazarošanās sistēmas, kā Alkaidā vai savādāk, bet tās nozīmēs, ka tā piemēros savu kaitniecisko spēju šim izkliedēšanās principam. Vieni saka, ka viņi dosies tuksnesī Vai tas tā notiks, varbūt notiks otrādi, viņi mēģinās atgriezties pilsētās. Viņi var izvēlēties e, e, citus darbības veidus. Tāpat presē mēs nelasām, kā ir, kā tiek gatavots zemo cenu terorisms. Tas ir visai neveiksmīgs apzīmējums. Tas nenozīmē, ka ja tero, darbības ir izmaksājušas mazāk, ka tās būs mazāk ofensīvas vai kaitīgas. Tāpat tas nozīmē, ka var būt koncentrētākas darbības pret atsevišķām personām, izkliedētākas darbības, darbības, kurās organizācijas eh, mazāk, organizācija pati mazāk piedalīsies, tajā pašā laikā paturot spēkā centrālu organizāciju, kura turpinās strādāt pie šiem mērķiem. Turpinot šo hipotēzi, Daesh var kļūt par organizāciju ar mazāk līdzekļiem, mazāk vajadzībām. Atcerēsimies, ka septembrī ar samērā nedaudz līdzekļiem tā veic savas darbības. Tā tad tik tiešām ir terorisms, kurš izmaksā lētāk, bet ir tikpat bīstams. Tāpat varbūt finansējuma, uh, uh, finansējuma ceļš nav vienīgais, kā cīnīties pret taišu. Ja ir organizācija, kas ir mazāk atkarīga no finansējuma, kas ir zemocena, tad mūsu darbības, vēršoties pret finansējumu, būs, var izrādīties mazāk efektīvas. Un ņemot vērā šīs abas hipotēzes, vai tās vienīgās, ne vēl ir citas. Piemēram, organizācija nepieņem savu izkliedēšanos un mēģina izcelt to, kas vēl tai paliek propagandas mašīna darbojas, struktūra un kapacitāte pastāv un darbojas Un šeit mēs varam iedomāties hipotēzi, kurā organizācijas prioritāte būs izdzīvošana. Tā meklēs sev jaunus resursus. Vienlaicīgi tas var būt jaunajās tehnoloģijās, mēģinot vairāk izmantot to atbalstu, ko tā var saņemt, to mobilizēt vairāk, bet arī izmantot piemēram finanšu spekulācijas, citas iespējas, bet tāpat tā var mēģināt vairot finansējumu saites. Līdz ar to pastāv vairākas iepateicis tam, kā šī organizācija turpinās da darboties. Viens no variantiem ir zemo izmaksu, un otra, kā organizācija mēģinās izmantot vai nu no ietekmi, vai mafijos organizācijas veidu, un, lai varētu nodrošināt izdzīvošanu, kas ir vissvarīgākais šādā organizācijā savu lēmumu pieņemšanas struktūru. Paldies! Right, thank you, Madam Levallois. Paldies, paldies abiem runātājiem. Un tagad es došu vārdu kolēģiem, tie, kur vēlas izteikties. Un eh, sarakstā ir pieteicies viens. Es vēlētos dot vārdu Korbin Mikas kungam. EPP vai ir kāds? Sociālistu grupa Picels kungs, lūdzu. You, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos uzdot eh, pavisam vienkāršu jautājumu. Ļoti uzmanīgi klausējos jūs teiktajā par islām valsts finansēšanas iespējām. Jā, tas jau ir skaidrs, ka e, maksā apkārt esošās valstis, bet e, šobrīd šķiet, ka islām valsts zaudē savas iekrātās teritorijas. E, Vai jūs eh, varat eh, pateikt, kas finansē IS, jo šķiet, ka tieši līča valstis finansē IS? Jūs eh, daudz runājāt par ārvalstu karotājiem islām valstī, bet vai nav arī ārvalstu finansējums? Tā tad eh, vēlētos dzirdēt jūsu pārdomas. Priekšsēdētājs, paldies! Austrevičs kungs, valda grupas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Un eh, paldies, ka šodien runājam par šo ļoti svarīgo jautājumu - izfinansējums. Jautājums. jautājums. Cik daudz ir zināms par to, vai ir bijuši mēģinājumi no citu teroristisko uh, grupējumu puses mācīties no ISIS, kā finansēt teroristisko darbību. Jo šobrīd eh, teroristiem ir nauda, ISIS ir nauda, un to var izmantot arī citas teroristiskās organizācijas visā pasaulē, proti izmantot tos elementus, kas jau efektīvi darbojas īstas finansēšanā. Paldies! Thank you for the Guyen. Paldies! Kosukungs, Guyen gala vārdā. Paldies, priekšsēdētājs! Es gribētu, lai jūs pieskartos dažiem aspektiem, kas, manuprāt, izpalika. Irākā notiekošais atšķirs no Sīrijā notiekošā, Irākā Daesh um, veidojās eh, daļai no Irākas armijas, un tas eh, notika sektārā Al-Malik eh, vadīšanas laikā. Sīrijā stāvoklis ir atšķirīgs, jo tur dzīvo 80, tur mēs varam saskaitīt kaujinieks no 89 nacionalitātēm. Tāpat runājot par uh, naftas kont eh, produktu kontrabandu, kas notiek caur Turcijas robežu. Tieši tāpat tas attiec uz mākslas darbu kontrabandu, kas konkurē ar naftas eh, trafiku. Man interesē, kā tas notiek. Te, eh, šeit ir iesaistīts nodokļu paradīzes, lī, līča valstis un kādā veidā, izmantojot šo, šos ceļus, mēs varētu viņiem izsakot. Paldies, Džeims Kārvers no FDD grupas. Paldies, priekšstādātāja kungs. Jā. Jūs eh, jau, pie, iepriekšējais runātājs jau pieminēja kaut ko, vai ir kādi pierādījumi par to, eh, ka IS finansējums ir apsīcis varbūt kā IS šobrīd izmanto arī citas iespējas, un vai ir kāda, eh, kādi pierādījumi, ka to finansē varbūt Jemena un tā tālāk. Bet eh, es domāju, ka ne tikai līča valstis finansē šo IS. Ko jūs par to domājat?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 naftas iepirkumiem es nevaru runāt, bet es runāju šajā pat zālē ar vienu no vidēju austru valsts pārstāvjiem, kas apgalvoja, ka pērk eh, naftu no viņiem. Tā. Mans jautājums. Kā mēs nevaram pārtraukt šīs komunikācijas līnijas, izmantojot mūsu rīcībā esošās tehnoloģijas. Divu dienu laikā mums izdotos visu destabilizēt, un šķiet, ka tas nekad nav ticis īstenots. Ja mēs Eh, neiz, eh, eh, ja mēs nevaram iznīcināt šīs naftas bāzes. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Tāpat Daešs savus līdzekļus pārsūt uz Lībiju. Un es gribētu izprast, kādā veidā Daesh pārdzīvo šos uzbrukumus to Lībijas Savienotajām valstīm. Paldies! Un pēdējiem dod vārdu Cemkas kungam. Lūdzu! Arī es vēlos runāt par šo jautājumu un par iespēju diskutēt pār šīm lietām un jautāt, kā ir iespējams, ka tik ilgus gadus ienākumi no naftas ir nozīmīgs ienākums daišam, jo no militārā viedokļa ir ļoti viegli identificēt, kur ir iegūta nafta, un man nav skaidrs, kāpēc tik ilgs laiks ir pagājis un nav bijusi uh, Ehm, vērojama reāla demontāža šim peļņas avotam. Otrais jautājums. Paldies Dievam, eh, Daišs ir vājināts. Mans jautājums, vai mēs šobrīd spējam identificēt eh, cik lielā mērā Daesh ir vāģināts, jo Tāpat mums ir jāspēj identificēt, kāda ir ārējā, kāds ir ārējais atbalsts daišam. Tādā veidā iespējams mums būs iespēja to vājināt vēl vairāk. Okay, thank you, dear. Paldies, paldies kolēģiem par uzdotajiem jautājumiem. Tātad eh, septiņas minūtes abiem paneļdiskusiju ekspertiem lūdzu. Pirmie vārds dāmai. Atgādinā, īsi atbildēšu un atgādināšu vienu jautājumu par Dāešu teritoriālo izplatību. Tas fakts, ka šī izplatība samazinās tiešā veidā ietekmē organizācijas finansēšanu. Jāsaprot tas, ka šodien Daesh nav vairs ar tādu pašu izplatību un kontroli pār teritoriju kā sākumā, un tas ir e, pamats e, cēlonis tam, kā pēc samazinās ienākumu. Tālāk par naftu. E, sākotnēji Daesh izmantoja esošos kontrabandas tīklus reģionā. Iedomājieties reģionu, kas pirmkārt ir tuksnesis. Jā, mēs eh, runājam par to apgabalu, kur atrodas Raka, un viss šis apgabals, par kur plešas Daešs, tas ir tuksnešains apvidus ar kontrabandas tīkliem, kas ir pastāvējuši visu laiku, un organizācija izdevies pārņemt esošos uh, ceļus, un dažkārt ir grūti saprast, kā tas bija iespējams, bet šis tīkls pastāv jau ilgus gadus. Daešs to spēja reaktivēt, kas deva iespēju tirgot naftu caur Irāku, caur Turciju, nevienmēr informējot valstis, bet izmantojot tīklus ar cilvēkiem, kas pārvaldīja šos tīklus un kas izmantoja organizācijas klātbūtni, lai nopelnītu naudu, kā tas ir ikvienā kontrabandas tīklā. Kāpēc ir tālāk resursu samazināšanās? Tāpēc, ka ir spiediens no starptautiskās sabiedrības puses attiecībā uz senlietu kontrabandu sākotnēji. To bija vienkāršāk darīt, šobrīd tas ir grūtāk, tāpēc, ka ir izveidotas sistēmas, lai tos detektētu un. Yeah izva, apgrūtinātu noietu. Līdz ar to ir vesela rinda starptautisku pasākumu, kas dot augļus. Tas nenozīmē, kā tīkli vairs nepastāv tādi pastāvēs vienmēr, tomēr ir vairāk kontroli pār šīm sistēmām, un tas nozīmē, ka uh, E, Daesh zaudē resursus. Tālāk citi svarīgi e, elementi - starptautiskais finansējums. Jāapzinās, ka pirms Daesh ieņēma Mosulu un Farūģu bija z, e, reģiona finansisti Līča valstīs un citur, kuri bija gatavi finansēt brigādes kas sākotnēji pat nebija daļš, un ļoti ātri, kad finansisti aptvēra daļš ideoloģiju, liela finansējuma daļa tika pārtraukta, jo šie cilvēki sāk apz, apzināties organizācijas augsto kaitnieciskumu pakāpi, bet, bet arī bija organizācija Zakat, Eh, kas piedalījās līdzekļu pārval, eh, pārdalīšanā. Šāds finansējums bija pieejams līdz brīdum, kad finansētājs sāk apzināties finansējuma izlietojumu, eh, kas nebūtu vairs nebija labdarības finansējums, jo sākotnēji tā tas bija, un arī eh, tas pielika punktu finansēšanai. Paldies, Saņez Levalvā ir uz, atbildējis praktiski uz lielāko daļu jautājumiem pāris elementu no manas puses. Ir tiesa, ka Daešs neieradās tukšā vietā kādā jaukā rītā Daesh nācās izmantot daudz ietekmes, pārvarēt daudz grūtību, un jāņem vērā visi, visa iespējamā satiksme starp Irāku, Sīriju, Irāku, Turciju, Turciju, Irāku, Turciju, Sīriju un tā tālāk, lai eh, kas arī nevienmēr viso, visaistāma ar terorismu Tāpat tīri formāli ir sunītu kopienas, kuras šobrīd atrodas novājināt, novājinātās pozīcijās, zināmā mērā netaisnīgās un zināmā mērā ir grūti pret uh,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 mm, man tapta zināms, ka mums būs īsa prezentācija. Tātad, vai varam iekļauties piecās minūtēs? Labi. Godājamie deputāti, īsumā izklāstīšu um, to informāciju, ko mēs varējām iegūt eh, šī gada februāri, izmantojot satelītus, kas palīdz mums konstatēt eh, naftas ieguves un pārstrādes zonas. Jūs redzat termisku aktivitāti valsts centrā un ziemeļa austrumos, sakrustojot šos datus ar eh, naftas pārstrādes punktu esamību. Mēs redzam, ka šeit ir eh, gan naftas pārstrādes, gan naftas ieguves zonas, kas ir iesaistītas. Piemēram, šeit ir eh, ieguves lauks Palmīras dienvidos, kur jūs redzat augstu termisku aktivitāti to apstiprina arī Sentinel-2 eh, dati infrasarkanajā veidā. Piemēram, šeit jūs redzat ieguvis vietu, kura daļa tāpat eh, Sentinel-2 mums palīdzēja identificēt eh, amatnieciskās pārstrādes zonas. Novērosim abas šīs zonas, kur jūs redzat dūmu, stabus pa labi, pa kreisi, kā arī apliecinājumi tam, ka šīs pārstrādes zonas darbojas. Tāda ir amatnieciskās pārtā, pārstrādes panorāma. Jūs redzat dzeltenā krāsā aktīvās pārstrādes vietas un uh, savietojot tās ar datiem, kas iegūti e, starp par Daešu zonām, e, dzeltenā krāsā, kurdu zonām un baltā krāsā, pelēkā krāsā kaujinieku zonā, mēs redzam, ka lielākā daļa pārstrādes iekārtu atrodas Daešu un kurdu zonās. jūs redzat, cik iekārtu ir kuru spēku rokās. Paldies jums par uzmanību. Okay, thank you. Paldies. Paldies eh, par jūsu prezentāciju, kolēģi. Es eh, tiešām jūs mudinātu iepazīties ar IS finansēšanas visiem aspektiem, ko ir sagatavojis eh, politikas departaments. Ļoti interesanti dati, bet paldies eh, abiem uzaicinātajiem ekspertiem. Un tagad nonākam līdz devītajam darba kārtības punktam, bet pirms tam es vēlētos atgādināt, ka devīto punktu izskatām aizslēgtām durvīm, tāpēc zālē drīkst atgādināt atrasties tikai un vienīgi autorizēti darbinieki un attiecīgie deputāti. Tāpēc lūdzu visiem viesiem lūkšu laipni pamest mūsu viesmīlīgās telpas.